Πρόγερος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση Godātie deputāti, varbūt eh, sāksim mūsu nakts plenārsēdi un eh, Tautas partijas politiskās grupas vārdā, kā arī sociāldemokrāta grupas vārdā. Es esmu saņēmusi iesniegumu no abām šīm grupām izdarīt eh, grozījums komiteja delegācija sākumā. Un eh, mēs šīs izmaiņas iekļausim šās plenārsēdes protokolā. Ja komentāru vai iebildumu vai ieteikumu nav, tad eh, mēs uzskatām par mūsu protokolu par apstiprinātu. Un tagad turpināsim mūsu darba kārtību. Šajā nakts plenārsēdē pirmais ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski starptautiskās darba organizācijas atjaunināto konvenciju ratifikācija un īstenošana. Mēs eh, sāksim debatas ar to, ka mēs dosim vārdu jautājumu uzdevējiem. Un tagad pirmais Sarkas kungs trīs minūtes lūdzu. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, colegas. Buenas noches a... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Paldies, de, kolēģi, paldies komisijas pārstāvjiem. Mēs visi zinām, ka ekonomikas e, globalizācija un starptautiskā finanšu krīze un nākotnes mēķi prasa globālu